protams, kopā mums cīnīties vienā balsī ar visām citām Eiropas Savienības institūcijām. Paldies! Debats par šo jautājumu ir beigtas. Balsosim pēc tam, ka būsim pabeiguši nākošo divu jautājumu izskatīšanu. Nākošais jautājums ir aizliegums rīkot trimdā Nepālē esošas Tibetas valdības vēlēšanas un došu vārdu Vaškas kungam. Paldies! Mēs visi ar lielu izbrīnu skatāmies, kā eh, tibetieši mm, cenšas iegūt tiesības paši pārvaldīt savu valsti. Uh, uh, trimdas valdības mēģinājumi un arī Dalai Lamas mēģinājumi rast risinājumu vest sarunas ar Ķīnu ir izgāzušies. Nepālieši tibetiešiem nav nekādi partneri šajā valstī, viņi vienkārši rīkojas kā šķērslis. Valdības eh, situācija Nepālā ir ļoti sarežģīta. No vienas puses tev vajadzētu ievērot savas starptautiskās uh, savus starptautiskos pienākumus, bet no otras puses tā nevar ignorēt sava lielā kaimiņa prasības. Un valdības izturēšanās pilnīgi skaidri norāda, ka kurš te šajā reģionā ir lielais un īstais eh, globālais spēlētājs. Nepālai šķiet, ka tā ir Ķīna. Mums vajadzētu veikt pasākumus, lai mēs varētu mm, izteikt iebildumus par Nepālas valdības rīcību. Ja eh, tibetieši kaut kad iegūs savas tiesības, tad uh, to uh, viņi varēs izdarīt tikai ar mūsu atbalstu. Ir jāatcerās, ka savā rezolūcijā mēs varam vērsties pie valdības uh, arī Ķīnā. Paldies, tagad dodu vārdu Tānuka kungam. Priekšsēdētāji kungs. Kopš Nepāls monarhijas izbeigšanās un šīs teritorijas nonākšana Ķīnas rokās, protams, Nepāla un Ķīna ir tuvinājušās. Un nav brīnums, ka Nepāls varas iestādes traucēja balsošanu par šo trimdas valdību. Arī pagājušajā gada oktobrī Nepāls policija atbildot uz spiedienu no Ķīnas rīkojās līdzīgi. Tas, ka Ķīna iejaucās suverēnas valsts iekšējos procesos, liecina, ka, cilv... ka tās vadītājiem ir zinām paranoja. Ķīna protams, labi zina, ka Dalai Lama ir uzsvērs, ka maksimālais, ko viņš ir gribējis, ir autonomija Tibetai, ne jau neatkarība. Es domāju, ka Eštons kundze šo jautājumu varētu pārunāt gan ar Ķīnu, gan ar Nepālu jo galu galā tās demokrātiju pēc dzīvības uztver lielā mērā mūsu nauda gribētu arī uzsvērt, ka Ķīnas Tibetas tauta joprojām cīnās par savu autonomiju. Nepāl, protams, ir nonākusi ļoti dīvainā situācijā ģeopolitiski, taču tai vajadzētu gūt iedvesmu no Indijas, no savu kaimiņu, kur demokrātija tomēr ir laba un izvērsta. Domāju, ka kādreiz Āzijā tā uzvarēs. Paldies! Tanaka kungs tikai pusotru minūti runājāt, nākošais došu jums papildu laiku. Lichtenbergs kundze. Lielas paldies, godāmie kolēģi! Ir pilnīgi skaidrs, ka nepietiek ar to, ka Tibetes kultūras apspiešana Ķīnas iekšienē kopš 2008. gada olimpiskajām spēlēm um, arvien vairāk uh, pieņem spēkus. Izskatās, ka situācija tikai pasliktinās un nekas neiet uz labo pusi. Tagad arī ārvalstīs tiek izdarīts spiediens, lai tibetieši nevarētu pat izmantot savas tiesības ievēlēt trimdas parlamentu. Jau gadiem ilgi mēs esam norādījuši, ka uz Nepālu tiek izdarīts milzīgs spiediens, lai tā nevarētu turpināt uzņemt bēgļus, un arī lai tā ierobežotu eh, tibetiešu vēlēt, vēlēšanas tiesības. Es uzskatu, ka Eiropas Savienībai vajadzētu rīkoties konsekventi. Ķīnas valdība izdara spiedienu uz savu kaimiņu valstu, uz Nepālu. Tā vēlas, lai Nepāla vērstos pret visiem tibetiešiem, un Nepāla arī tam pakļaujas. Vai nu šeit ir runa vai par prasībām vai nē, mums tomēr vajadzētu tam stāties pretī. Paldies Lichtenbergers kundzei, tagad dod vārdu Ojulandes kundzei. Paldies priekšādātāji. Trīs punkti, kam gribētu pievērties runājot par Aldi iesniegtajiem grozījumiem šajā rezolūcijā. Uh, Pirmām kārtām pamatojums grozījumiem eh, ir saistīts ar šo nu, tādu garām ejošu pieminēšanu attiecībā Ķīnas okupāciju Tibetas eh, teritorijā. Un tad pēc tam pāriet lūk pie, šīs, pie šīm vēlēšanām. Lai arī rezolūcijā šī tiek nosūtīts, nu, izteikts nosodījums šim aizliegumam, tomēr netiek minēts plašākais eh, konteksts Tibetas autonomais, iespējams, autonomais status. Un turklāt Tibetas okupācija galu galā taču ir tas galvenais iemesls, kāpēc Pekina izdara spiedienu uz Nepāles valdību. Un tāpēc mums vajadzētu varbūt sākt runāt arī par, eh, tāpat kā mēs taču nevaram runāt arī par Pirmo pasaules karu, ja nepieminam Franz Ferdinanda Mm, pasūtījumu slepkavību. Līdz ar to mēs nevaram nepieminēt eh, Tibetas autonomiju, un tikai tas ir vienīgais priekšlikums, kur izsakot mēs varam, kā Eiropas parlaments, eh, panākt to, ka iz, mēs izvairamies un novēršam atkārtot šāda veida spiedienu, ka izdara Ķīnas valdība attiecībā uz vēlēšanām Timetā. Paldies tālāk, Geringa un Donnerbergas kundz, lūdzu. Dziękuję, panie przewodniczący. Kraj, z którego... Paldies, priekšsādātāji. Manā valstī mums ir ļoti daudz pieredzes, kad runājam par šādām trimdas valdībām. Laikā no 39. gada līdz 1990. gadam mums ir bijuši 15 premjerministri un 6 prezidenti, kas darbojušies trimdā. Un tomēr eh, Polijā esam turpinājuši cīņu, de, cīņu par demokrātiju, un lūk, beig, beigās nonācām arī pie rezultātiem. 1989. gadā tika izveidota jaunā demokrātiskā polijas valsts. Un šodien arī Federālā Demokrātiskā republika ne, Nepālā stāv jauna sākuma priekšā. Tiek paredzēts izstrādāt jaunu konstitūciju 28. martā. Un būtu tiešām ļoti žēl, ja Nepāla šo iespēju neizmantotu un turpinātu ierobežot tibetiešu tiesības. Tādā veidā eh, nu, apgrūtinot tādā veidā, respektīvi neļaujot tibetiešiem piedalīties vēlēšanās par trims valdību. Eiropas Savienībai vajadzētu darīt visu, kas ir tās spēkos, lai neutralizētu šo spiedienu, ko uz Nepālu izdara Ķīna. Mums ir jāļauj tibetiešiem Nepālā izmantot savas vēlēšanas tiesības, lai viņi var pulcēties un paust savus viedokļus, tieši tāpat kā Polijā, arī Nepālā. Trimdas valdībai ir ļoti daudz darāmā. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tālāk došu vārdu Manna kungam, lūdzu. No. Um... Priekšsēdētāji, 20. martā apmēram 80 tūkstoši uh, trimdinieku tibetiešu visā pasaulē uh, piedalījās uh, valdības uh, locekļu vēlēšanās. Eiropas parlamenta Tibetas novērotāja grupa novēro šīs vēlēšanas. Mēs konstatējām, ka vēlēšanas notika godīgi un saskaņā ar demokrātiskiem noteikumiem. Vienīgais starpgadījums bija Nepālā, kur drošības iestādes, pakļaujoties Ķīnas valdības spiedienam, neļāva desmit tūkstošiem tibetiešu piedalīties vēlēšanās. Tā ir jāatcerās arī pagājušā gada notikumi, kad tika konfiscētas vēlēšana urnas un tika slēgti vēlēšana iecirkņi. Eh, valdībai Katmandū vajadzētu pierādīt, ka tā var atbrīvoties no Ķīnas ietekmes. Pie pamatiesībām pie, pie, piekrīt eh, vārda brīvība un arī vēlēšanu brīvība. Eiropas Savienības ārējās darbības dienestam vajadzētu cīnīties pret šiem cilvēku tiesību pārkāpumiem. Paldies Māna kungam! Tagad izteiksies runātāja politisko grupu vārdā un uh, dod vārdu Basēsku kundzei. Lielas paldies priekšēdātāji. Nepāls varas iestādes ir pakļaujušās Ķīnas spiedienam un neļauju tibetiešiem vēlēt Rīmas valdību. Mums galvgolā tāpēc jāskatās arī uz šajā valstī notiekošiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Es gribu uzsvērt, ka Tibets kopienas locekļi šo procesu vēlējās organizēt tieši tāpēc, lai nodrošinātu institucionālo demokrātiju. Un viņu iniciatīvu vajadzētu veicināt nevis apslāpēt. Ir pienācis laika mums ir pienācis laiks pierādīt to, ka arī ne, Nepālā šī demokrātija īstenībā nav funkcionāla. Eh, viss tiek pakļauts Ķīnas spiedienam, tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo šis balsojums taču būtu varējis paust vēlēšanu vēlētāju viedokli. Tāpēc gribu aicināt Nepāles valdību izmantot šo iespēju, lai atjaunotu tiesiskumu valstī visās šās valsts teritorijā. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai nodrošinātu atbilstīgu kaimiņu attiecību politiku arī no Eiropas Savienības puses. Paldies, saka priekšādātā. Tālāk ar Seniskungs sociāls un demokrāta grupas vārdā lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Lies paldies. Mums vajadzētu cīnīties par cilvēku tiesībām un darīt to ne tikai mūsu pašu tuvākajās kaimiņu valstīs un uz ziemeļiem un dienvidiem, bet mums vajadzētu izdarīt arī konstantu politisku spiedienu uz valstīm, kas neievēro cilvēktiesības citur pasaulē. Ferhofštata kungs teica, ka mūsu vidū ir arī liekuļi, un tā ir taisnība. Nereti gadās, ka uzņēmumi vēlas īstenot komerci saiknes, piemēram, ar Merkusur valstīm un citām valstīm, un mēs vis tā rezultātā šeit Eiropā e, upurējam cilvēktiesības uz tirdzniecības alzām. Tas pats attiec arī uz miljoniem lauksaimnieku. Un es domāju, ka komisijai te vajadzētu rīkoties. Piemēram, komisārs, kas atbildīgs par tirzniecības jautājumiem, neņem vērā Eiropas Savienības pārējās politikas, kas, piemēram, iekļauj cilvēktiesību aizsarg aizsargāšanu, politiska rakstura jautājumus un lūk arī konkrētā tibatiešu vēlmi trimdā vēlēt savu trimdas valdību. Mums ir Mēs šeit nerunājam tikai un vienīgi par to, ko varētu darīt Eštons kundze, bet ko var darīt arī komisāls de Guhts. Paldies, saka priekšādātājs tālāk Grīsbeks kundze, Alde grupas vārdā izteiksies, lūdzu. Priekšādātāji, godātie kolēģi, Ķīnas varas iestādes jau daudzus gadus izdara spiedienu uz Nepāles varas iestādēm, un tā rezultātā ne, Nepāles valdība ir aizliegusi tibetiešiem vēlēt savu trimdus valdību. Nu, tas, protams, ir saistīts tieši ar, ar Pekinu, kura nevēlas eh, redzēt Tibetas autonomiju. Un tā visa pamatos, protams, mēs runājam ne tik vien par vēlēšanām, bet ne jau vairākus gadus Nepāles valdība, Ķīnas valdības spiediens rezultātā ir centusies apspiest tibetiešu izte, izteikšanās brīvību un jebkāda veida. Uh, darbības. Nu, mums vajag palīdzēt šiem Tibetas bēgļiem. Mēs nedrīkstam uh, pieļaut to, ka Nepalā tiek aizliegts viņu manifestācijas, demonstrācijas, viņi nedrīkst pārvietoties, viņi nedrīkst pulcēties, un uh, viss tas tiek nodarīts tibetiešiem, kas dzīvo Nepālā. Jā, un mēs nedrīkstam to ignorēt, mēs nedrīkstam būt liekuļi. Mums ir jānos, jānosoda šie, šie, šī rīcība Nepālā un jāatceras, ka ir ļoti daudz cilvēktiesību pārkāpumi. Uh, gan pilsonisko, gan politisko brīvību pārkāpumu ne tik vien Ķīnā, bet arī Nepālā. Un tas tiešām ir ārkārtīgi bēdīgi, ka mums nāks eh, secināt to attiecībā uz Nepālu, kas vienmēr ir bijusi, eh, nu, līdz pat neilgam laikam eh, Tibetu atbalstoša valsts, bet tagad tai nāks pakļauties Ķīnas spiedienam. Paldies. Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk izteiksies Romeva un Rēdas kungs zaļo grupas vārdā lūdzu. Paldies priekšādātāji. Es arī uzskatu, ka tibetieši, e, kas nesaņēma iespējas vals, balsot šajās vēlēšanās, tāpēc, ka ir izdarīts spiediens no Ķīnas puses, ir vienkārši kaut kas pilnīgi nepieņemams. Šis e, Nepāls varas iestādes ir iejaukušās vēlēšana organizēšanā un nenodrošina tiesības, kas, nav, kas būtu pilnīgi normāls. Eiropas senībai tas ir jānosoda. Uh, Un turklāt mums jāpauž arī bažas par situācijas attīstību ne tikai par šiem faktiem, bet arī par to faktu, ka Ķīna un, kā valsts var šādā veidā iejaukties otras valsts uh, pasākumos. Svarīgi, lai Eiropas Savienības īpašā pārstāve eh, Katman, caur delegāciju Katmandu ļoti uzmanīgi uzraudzītu situāciju jo saprotu, ka pašreizajā situācijā mēs nedrīkstam vairs ilgāk gaidīt, mums ir jārīkojas spiediens no Ķīnas puses. Ir kaut kas tāds, pret ko mums jācīnas ar visiem līdzekļiem. Un pat ja mēs sāksim to tālāk, ja sāksim atkal dialogu ar viņiem, eh, ja mēs un, un necīnīsimies pret viņiem, tad mēs neko nepanāksim. Paldies, Romēvs kungam, tālāk Tavāreškungs, lūdzu. Viņš izteiksies go grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! nepietiek jau ar, ar to vien, ka tibetiešiem nav iespēja mm, pašnoteikties, ka viņam nav iespējama savu kultūru, un tagad netiek ļauts šis eh, teritorijas pārstāvjiem iz, īstenot savas pamatiesības pat tai brīdī, kad viņi jau atrodas trimdā. Viens no argumentiem, kas, ko vienmēr izmanto Tibetas pretostinās kustības kritiķi, uh, ir tādi, ka, lūk, visi pievērš tikai un vienīgi Dalai Lama, kas esot, lūk, nedemokrātisks, bet šobrīd e, demokrātijas kustība, tibetiešu demokrātijas kustība kļūst arvien demokrātiskāk un tāpēc arvien nožēlojāmāk, ka, lūk, tibetieši, kas dzīvo citās valstīs, joprojām nevar piedalīties demokrātiskās vēlēšanās. Bet ir vēl viena lieta, ko gribētu lūgt šim parlamentam saprast. Mēs nereti un mūsu valdības nereti esam tie pirmie, kas eh, dod iespējas Ķīnas valdībai un piekāpjas Ķīnas valdības priekšā, lai nodrošinātu, eh, nodru, nu, lai beigās izdarītu tā, ka Ķīnas valdības līderu eh, vēlmes tiek izpildītas. Un ja mēs ja mēs vēlamies tomēr panākt to, ka Ķīnas valdība uzvaras citādāk, tad mums jāsāk ir rīkoties jau šeit. Mums jā, jāpanāk, ka mūsu valdībām ir daudz stiprāks mugurkauls, kad tās runā ar Ķīnas valdību. Bet tālāk nākamais runātājs bija Kovačs kungs, bet priekšādā tas saka, es, es viņu neredzu zālē, līdz ar to došu vārdu uzreiz Makovejs kundzei. Lūdzu. Paldies! Katmandu varas iestādes ir eh, pakļaušās Ķīnas eh, spiedienam un apmēram 20 tūkstošiem tibetiešu ir liegušas vēlēšanas tiesības, ne, neļaujot ievēlēt pirmo premjerministru trimdā. Tas tiešām nav pieņemts, ir, aptu, ir apturēta mierīgā manifestācija, un tas ir cilvēktiesību pārkāpums. Jo vairāk ir tiek likti šķēršļi, uh, šo, ta, šīs tautas priekšā, jo vairāk, protams, šī tauta vēlas īstenot savas pamatiesības. Es esmu no savas puses pilnīgi pārliecināta, ka Tibetas bēgļu vēlme netiks apzēsta, un tā būs ļoti e, spēcīga. Tikai, un tā nemazināsies tikai tāpēc, ka šīs manifestācijas ir apturētas. Es tāpēc gribu aicināt Es, tāpēc, un es domāju, ka ne, Nepāls varas iestāžu vēlme radīt bailastību tieši vidū ir izgāzusies. Mums turklāt eh, jārunā arī Eiropas parlamentu vārdā vienot un vēlreiz jāuzsver šis jautājums, jo to nedrīkstam atstāt nemainītu. Paldies! Brīvā mikrofona ietveros. Tagad došu vārdu Esājas kundzē. Lūdzu. Kiinan painostus maanpaossa olevaa Tiibetin hallitusta. Priekšsēdētāji kungs. Spiediens, kas tiek izdarīts uz Nepālu no Ķīnas puses šo vēlēšanu sakarā, ir bijis spēcīgs, tātad balsošana nav bijusi iespējama. Spiediens ir liels, un tas nozīmē, ka vienas Ķīnas politika tiek realizēta ar spēku. Bēgļi, kas atrodas Nepālā, par spīti tam, ka rezolūcijā ir minēts, ka jautājums par balsošanas tiesībām, bet ir arī citi aspekti. Ķīna lielā mērā ir pārņēmusi šīs situācijas kontroli, un mums ir jādomā par šīs politikas mērķiem. Mums ir jārunā vienā balsī ar Ķīnu. Paldies, Kelikungs! Paldies, netaisījos runāt, jo Dalai Lama viesosies pie mums īrijā, Limerikas universitātē. Un uh, acīm redzot, konfiskācijas politiku kādu veica. Uh, varas iestādes, īpaši Katmandu, mūs ļoti apbēdina. Desmit tūkstoši balss nevarēja saskaitīt. Varam tikai cerēt, ka mēs Eiropas Savienībā runājot vienā balsī varam izrādīt zināmas spiedienu ne tikai uz Nepālu, bet arī uz ķīniešiem, lai viņi kļūtu kaut mazliet iejūtīgāk šai situācijā. Visbeidzot, gribu teikt, ka Dalai Lama īrijā tiek gaidīts tāpat kā karaliene un Obamas kungs. Rebelkungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Tiesības balsot ir vispār atzītas, tās ir universāls tiesības, un tas ir jautājums par Tibetas tautas saglabāšanās, par viņu kultūras saglabāšanu. Viņi ir izvēlējuši savu vadītāju 2009. gadā ārlietu politikā, tika uzsvērts, ka mēs veicināsim cilvēku tiesību jautājumu, attīstību. Mums ir jābūt konsekventiem, jāpieturās pie šīs politikas. Tā ir ļoti skaidra. Ir pilnīgi skaidrs, ka Nepāla grīļojās zem Ķīnas spiediena. Mums viņiem jāatgādina par startautiskajām cilvēktiesībām, kuras viņi ir parakstījuši, un viņiem vajadzētu mēģināt šīs tiesības ļaut īstenot tibetiešiem. Un Šefkovičs kungs arī gaida savam gala vārdam. Paldies! Kā zinat, 20 tūkstoši tibetiešu, kas dzīvo Nepālā, Jau ilgāku laiku viņi bauda zinām ekonomisku brīvību, viņi var dzīvot Nepālā, un līdz šim viņiem bija arī zinām politiska brīvība, runājot par Tibetu. Pēdējās vēlēšanas 20. martā bija ļoti svarīgs notikums, kas bija liels solis priekš, uz priekšu runājot par Dalai Lamas progresu. Un tāpēc, diemžēl, mēs redzam, ka Nepāles varas iestādes ierobežoja tibetiešu politiskās darbības, un 20. gadsimtā apmēram 10 tūkstošiem nebija iespējas balsot varas spiediena rezultātā. Tā nav pirmā reize, ka tas tā ir notikusi jau iepriekšējā balsošanā, 3. oktobrī. Uh, šis process tika sagrauts tādā veidā, ka varas iestādes savāca balsošanas urnas un nebija iespējams saskaitīt balsis. Eiropas Savienības pārstāvniecību un arī mūsu vēstniecība šo procesu vēroja un komentēja. Eiropas Savienība uzskata, ka tibetiešu vētļiem jābūt tiesībām īstenot savas asociācijas pulcēšanās tiesības atbilstoši starptautiskajām tiesībām. Un tas ļautu šo tiesību īstenošanu. Ir jābūt pieejai Nepāles teorijai un džentelmeņu vienošanās starp Nepālu un augsto komisāru bēgļu jautājumos arī ir jāpatur spēkā. Tas, ka varas iestādes ir konfiscējušas šīs balsošanas urnas, būtu jādod nepāliešu pārstāvjiem. Un nepāliešiem būtu jāpiešķir, šiem tibetiešiem būtu jāpiešķir arī Nepāles reģistrācija. Mēs turpināsim šo uzraudzības procesu un skatīsimies, kā process attīstīsies tālāk. Paldies komisāram. Diskusija beigusies. Balsošana notiks tūlīt pēc tam, kad pabeigsim savu trešo punktu - situāciju Zimbabvē. Un tagad došu vārdu.